šīs normas un apmainamies arī ar labāko pieredzi. Paldies! Is... Paldies, ar to arī slēdzam mūsu debates. Balsojums notiks 12.30 rītdien. Nākamais apskatāmais jautājums ir mutiskais jautājums komisijai par e- Eiropas mazās uzņēmējdarbības aktu krīzi un MVU. Sākšu ar to, ka došu vārdu Cavēls kundzei uz divām minūtēm, lūdzu. Ευχαριστώ κυρία Πρόεδρος. Paldies, priekšsēdētāji. Iemesls eh, un šim jautājumam, kādēļ tas tika izvirzīts, bija milzīgās izmaiņas kas ir eh, bijušas MVU, kas pamatojas tādā smagajā ekonomiskajā krīzē, kas mums pašlaik ir. Mazā uzņēmē darbības akta pārstrādāšana ir uzsvērusi konkrētas problēmas - pieejamība finansējumam, nelegālā tirzniecība, nelegālais tirgus kas attiecas uz MVU un uh, Eiropas uzņēmumu globalizāciju. Tas viss mūs uh, noved pie tā, ka vajadzētu izvirzīt jautājumu, pamatot zemes konstruktīvo pieeju. Kas ir noticis? Kādas dalību valstis ir izvirzījušas uh, šo prasību par mazo uzņēmējdarbības aktu, gribētu norādīt to, ka situācija patiešām ir dramatiska, kas attiecas uz MVU parādiem. Tieši tajās valstīs, kas, uh, kurās ir ārkārtīgi smaga ekonomiska krīze, kā Grieķija un Īrija. Šajās valstīs ir ārkārtīgi liela parādi maziem vidējiem uzņēmumiem. Tur ir milzīgi parādi kredīta devējiem. Tas nozīmē, ka līdzekļi, kas ir MVU rīcībā, ir samazinājušies par 50%. Mums varbūt, ka vajadzētu radīt Eiropas noregulējumu kredītiem, kas tiek piešķirti MVU. Mums, piemēram, vajadzētu šeit eh, paredzēt arī pagarināt kredīta termiņu vajadzētu parūpēties arī par to, kā samazinātos procenti, kas pamatotos ērību uh, eh, ska, uh, eh, skaitļiem. Kolēģe Cavela un pēc tam kolēģis Toirerkungs. Priekšsēdētāji, kolēģis un kolēģi, MVU uzņēmuma nozīme To ir uzsvēris arī komisijas eh, priekšsēdētājs Barozo. 99% uzņēmumiem Eiropā ir mazāk nekā 250 darbinieku. MVU tātad ir kā mugurkaus nodarbinātībai un profesionāla izglītība. Ar eh, uzņēmē darbības aktu Eiropas Savienība ir uzsākusi iniciatīvu, lai Eiropas un dalību valstu likumdošanu uzlabotu attiecībos MVU. Šajā sakarā ir paredzēts arī testa veikšana MVU Eiros parlamenta pētījums parāda, ka MVU testa īstenošana atsevišķās dalību valstīs uh, ir mm, ļoti slikti tiek īstenos. Tikai 5 dalību valstis īsteno MVU testu saistošā veidā. 15 dalību valstis drīzāk neregulāri un tā pa pusē, un 8 dalību valstis savukārt šos testus vispār nemaz uh, neīsteno. Tādēļ mēs kā liberālā grupa esam izvirzuši jautājumu un prasām komisijai uzsākt iniciatīvu, kā uh, novērtēt, kāda ir šī likumdošanas uh, sekas. Mēs vēlamies, lai arī administratīvās un birokrātijas izmaksas tika kvantificētas un, lai sasniegtu mērķi, MVU ir uh, jāsaglabā no tā, ka ir dalība valstu likumdošana un ir papildus administratīvās izmaksas Mēs esam par to, lai šī īstenošana būtu elastīga, lai dalību valstīm būtu rīcības iespējas. Mēķiem vajadzētu būt tādam, kā MVU intereses tiks ņemtas vērā integrētā pieejā likumdošanas procesā. Mēs vēlamies arī, lai komisija būtu kā dzinējas spēks, kā paraugs šajā likumdošanā. Mums vajadzētu virzieties pa priekšu citiem, kā Eiropas Savienībā, lai uh, likumi MVU būtu īstenībā arī praksē. Paldies! Paldies, Tairer kungam. Tagad komisārs Barņē komisijas vārdā. Merci, Paldies, priekšsādātāji, godājumi deputāti. Vispirms es gribētu atvainoties kolēģim Taģanī kungam. Jāsaka, ka es ar. Er Viņš ar ļoti milzīgu interesi, komisārs Taģāni, interesēs par šo jautājumu. Viņš tiešām ir ļoti interesēts šajā jautājumā, jo visi jautājumi, kas ir saistīti ar iekšējo tirgu, ir viņa uzmanības centrā. Bet šodien es viņu aizstāvu. Vispirms es gribētu pateikties Savēlas kundzei. Paldies par šo institīvu, paldies par jautājumiem, kurus jūs uzdevat komisijai sakarā ar mazās uzņēmēja darbības aktu mūsu diskusija eh, turpina iepriekšējo diskusiju. Tātad 21 eh, miljons ir šie maziem vidēji uzņēmumi, milzīgs darba vietu skaits, 99%, tātad visu to rada mazie un vizējie uzņēmumi, 99% ļoti. Tas ir ļoti mm, svarīga Eiropas ekonomikas sastāvdaļa. Tātad maziem vidiem uzņēmumiem tas ir, tā ir atslēga mūsu e, izaugsmē, mūsu dinamikai un mūsu konkurētspējai. E, un tagad šiem maziem vidiem uzņēmumiem ir grūtības, ir tīpaši šajā brīdī, kāpēc? Tāpēc, ka šie mazie uzņēmumi konfrontē ar milzīgi daudziem šķēršļiem. Un šie šķēršļi ir koncentrējami pilnīgi visur, gan mobilitātes ziņā, gan eksporta ziņā, gan jebkurā tirzniecības apmaiņas ziņā, un par to jau runāja arī mm, citi kolēģi, un arī komisārs Džānīkums tiešā iemesla dēļ bija piedāvājis šo mazās uzņēmē darbības aktu, eh, kur galvenais akcents bija uz mobilitātes stiprināšanu, uz konkurētspējas stiprināšanu tieši mazo un vidējo uzņēmumu vidē. Eh, Protams, ir ļoti daudz mm, grūtības. Es varētu mm, telegrāfiski tikai nosaukt arī administratīvos šķērtļus, likviditātes trūkums, grūtības ar piekļuvi eh, kredītiem, par to jau arī runāja. Arī nav mm, skaidri saprotama situācija likumdošanas norma eh, ziņā investētājiem. Un tieši tāpēc eh, mums ir bijis arī šīs ietekmes izvērtējums attiecībā uz maziem vidējiem uzņēmiem, un pēc šīs izpētes eh, mēs redzam, ka maziem vidējiem uzņēmiem 3 miljonu darba vietas ir izmaksājuši šī krīze. Būtībā tas nav pavisam jauns jautājums, par kur mēs runājam. Mēs eh, jau 2008. gadā, tātad sākam strādāt ar šo aktu, mēs pieņēmām šo transversālo pieeju, dažādi pasākumi attiecībā uz maziem vidējiem uzņēmiem, viss tas ir materializējies darboties ar mazās uzņēmēju darbības akta pieņemšanu. Uh, mēs reģistrējam, konstatējam, ka ir šo darbu gadu laikā uh, tomēr progress, ka vairākas administratīvās izmaksas ir samazinājušās. Mēs esam pieņēmuši svarīgus uh, likumdošanas aktus, direktīvas par maksājumiem, par arī direktīvu par pievienotās vērtības nodokli. Un arī šis MVU tests tests, eh, kur jūs citējat savā jautājumā. Šis tests darbojas no 2009. gada. Tas eh, tiek regulāri izpildīts, un par to ir runa arī nesenajā pētījumā, ko veicis Eiropas, savi, eh, Eiropas parlaments. Tātad šajā pētījumā ir konstatēti šķēršļi un ir ieteikti, konstatēti vairāk trūkumi ar ceļu, kā um, tos novērst. Un komisārs Dažani kungs katrā dalība valstī ir organizējis arī e, tādu kā darba grupu vai semināru, kur galvenais mērķis ir atvieglot mazo un vidējo uzņēmumu darbību. E, komisija strādā ar mazo e, vidējo uzņēmumu testu ir dots noteikts vadlīnijas, direktīvas, tādā virzienā mēs strādājam, mēs cenšamies arī stiprināt mikro uzņēmumu dimensiju, gribam, lai šis tests eh, iegūtu lielāku atpazīstamību, lai būtu tāds um, instruments, kas arī nodrošina vēlamo rezultātu. Mazais uzņēmē darbības akts ir ļoti vērtīgs instruments, tas palīdz mums uzraudzīt eh, mūsu darbu ar maziem uzņēmumiem, vidējiem uzņēmumiem. Bet tagad gribu pieskarties dažām prioritātēm. Pirmkārt, ir eh, konkrētspējas programma MVU. 2,7 miljardi eiro no komisijas puses tiek sniegts, lai atbalstītu MVU. Un mēs jau par to runājam arī sakarā ar budžetu. Un runājot par nākamām finanšu perspektīvām, mēs piedāvājam dubultot šo budžetu, kas ir paredzēts MVU stiprināšanai, un gribam, lai šis atbalsts pārsvarā tiktu dots eh, tādiem uzņēmumiem, kas ir sākuma attīstības fāzē, lai veicinātu izaugsmi, lai eh, šie uzņēmumi šajā sākuma fāzē ir visneaizsargātākie, tāpēc ir nepieciešams īpašs atbalsts. Un, un vēl mēs uzskatām, ka ir jāstrādā ar gr grūtību likvidēšanu pieejai finansējumam. Uh, ir jāstrādā ar banku kredītiem, ar biedžas mehānismiem, un šeit es uzskatu, ka jārunā arī par manu personisko atbildību. Šeit mēs runājam par iekšē tirgus un, un finanšu pakalpojumu sakārtošanu, un tāpēc šajā biznesa aktā tā ietvaros mēs gribam arī strādāt ar finansējumu regulējumu, riska kapitāla dokumentiem, tad te kopā ar kolēģi Taģāni mēs strādājam kopā pie šiem jautājumiem. Un vēl mēs gribam mazināt e, sliekšņus, kas traucē maziem un vidiem uzņēmiem uzsākt darbību. Mēs gribam, lai maziem vidēju uzņēmumu pilnībā varētu piedalīties iekšējā tirgus aprite. Uh, vēl deputāti runāja par banku kredītiem. Krīzes rezultātā ir grūti gūt piekļuvi šim finansējumam, tāpēc mums ir jābūt ļoti uzmanīgiem un jāveic sarunas ar bankām. Bet eh, likumdošanas aktos, eh, pie kuriem mēs strādājam, mēs gribam strādāt saskaņā Bāzels likumdošanu. Uh, un likviditātes principiem, kas eh, tur ir nostiprināti, mēs eh, strādājot ar šiem dokumentiem uz vietām. Mēs eh, runājam ar bankām, un bankas ļoti bieži finansē reālo ekonomiku daudzu miljonu, miljardu eiro apjomā. Bet nākotnē mēs gribam arī ietver programmas ietvaros stiprināt inovāciju un zinātnes programmu. Arī šeit eh, tas ir saistīts ar stratēģiju līdz, 20, līdz 2020 gadam. Tas viss, lai mēs veicinātu pieeju bankas kredītiem maziem un vidējiem uzņēmiem, tādiem maziem uzņēmiem, kas ir iesaistīti izpētes un inovācijas darbos. Un tāpēc mums eh, ir paredzēts sniegt atbalstu arī šādiem uzņēmumiem. Mēs gribam, lai mazie un vidēji uzņēmumi piedalītos Eiropas finansēšanas programmā ar struktūru fondu palīdzību, un mani kolēģi komisijā grib, lai MVU būtu pieņems lielāks atbalsts, un mēs to gribam attiecīgi atbalstīt ar struktūru fondu regulām. Ļoti svarīgi ir mazināt administrīvo slogu, maziem vidiem uzņēmiem un uzskatām, ka mūsu plāni 2012. gada un arī plāns samazināt administratīvos mm, barjeras par 25%. Uzskatām, ka visi šie likumdošanas akti, akti ir jāpieņem pēc iespējas ātrāk. Mums ir ļoti daudz eh, priekšlikumi, lai vienkāršotu likumdošanas ietvaru, arī administrīvo slogu. Eh, šie priekšlikumi palīdzēs mums mazināt administrīvo slogu par 22%. Trešā prioritāte. Komisija plāno prezentēt jaunu stratēģiju, kas veicinātu MVU piekļuvi publiskajam iepirkumam. Mēs tikko kā jau runājām par šo tēmu, bet šeit arī galvenais vienkāršot iepirkuma procedūras, lai noteikumi būtu skaidri, un šeit mūsu nolūks ir no komisijas puses arī skaidri pasludināts. Mēs gribam, lai būtu vieglāka eh, piekļuva arī starptautiskiem tirgiem, tas visi uz apusējības principa. Tas eh, transponējot GPA kodeksu mm, likumdošanas normu kompleksā. Tad Mēs gribam arī paplašināt Eiropas sistēmu, normalizējot pakalpojumu sniegšanu. Mēs gribam saskaņot mūsu normas ar pasaules normām. Tātad to mēs visu daram kopā ar mūsu partneriem. Mēs negribam, lai mūsu likumdošana būtu teorētiska vai tīri ideoloģiska. Mēs gribam tādu lai, likumdošanu, lai tā būtu praktiski īstenojama maziem vidiem uzņēmiem. Uh, Un es uzskatu, ka šie divi jautājumi ir ļoti pareizi. Mums ir mazās uzņēmē darbības akts. Mums ir 15 priekšlikumu, no tiem 12 ir īpaši svarīgi. Mums ir visa likumdošanas aktu kopums, un visiem likumdošanas aktiem ir viens vienīgs mērķis veicināt mazo un, un vidēju uzņēmu darbu Šeit mēs esam strādājuši pie tāda elementa kā patentu likumdošana. Dažkārt patentu cenas ir tik augstas, ka nav pieejamas maziem un vidiem uzņēmiem. Un pie šī jautājuma mēs esam strādājuši, un šeit es gribētu atsaukties arī uz Krespo kundzes darbu un citu kolēģu darbu, kas ir izveidojuši tā, tā kā mazo un vidēju uzņēmumu tīklu, un pirmā šī tīkla sanāksme notika 14. septembrī Brisele, un galvenā tēma šajā sanāksmē, kas tika apspriest, bija piekļuva pie kredīta resursiem. Mēs esam gatavi nodrošināt sadarbību ar visiem iesaistītiem, tas viss, lai mazā uzņēmē darbības efektivitāte būtu stiprināta, tāpēc viss institīvs, kas šajā ziņā eksistē, tās ir ar mērķi palīdzēt MVU pārvarēt ignorēt šķēršļus, lai krīzes apstākļos šie uzņēmumi varētu atgūt savu konkurētspēju, lai atkal būtu izaugsme, lai būtu e, spēja sacensties, un tas viss ir nepieciešams ļoti vitālā e, veidā. Tas viss, lai mazie uzņēmumi ieņemtu savu vietu un izmantot visas iespējas, kas ir viņu rīcībā. Paldies! Paldies komisāram Barņē. Tagad e, būs sportska grupa vārdā runāta. Vispirms kolēģis Bensenkungs uz pusotru minūti. Tak, herr Forman, også først tak til. Jā, paldies. Vēlos pateikties vispirms jau komisāru kungam par eh, viņa eh, apņemšanos eh, atbalstīt mazos vidējos uzņēmumus. Katrā ziņā šim mazās uzņēmējdarības aktam bija jākalpo kādam visaptarošam balstam. Piekļuvu kapitālam, piekļuve tirgum un treškārt administratīvā sloga mazināšanu. Nav nekādu šaubu, ka ekonomiskā krīze apgrūtina mazo vidējiem uzņēmumiem piekļuvi kapitālam, tāpēc es nepacietīgi gaidu komisijas solīto priekšlikumu, ar kuru jūs solījāt garantēt, ka mums būs veselīgi un labi funkcionējuši mazie vidēji uzņēmumi, kas varēs piekļūt kapitālam. Tālāk piekļuvi tirkumu. Mums, protams, ir nepieciešams labi funkcionējošs vienotais tirgus, un MVU ir jāpiedalās tirzniecībā ar tādām valstīm kā Ķīna, Indija, un ja mēs vēlamies, lai mūsu izaugsme virzītos uz priekšu, tad mūsu MVU ir jābūt piekļuvējušiem tirgiem. Mums ir jāpalīdz viņiem. Uh, Un, protams, jāpalīdz arī cīņā ar administratīvo slogu, ar birokrātiju. Un parlamentam būtu varbūt jāsāk arī pašiem savest kārtībā, tā teikt, savu māju, kā saka. Un tas varbūt uh, nozīmē ne tikai, ka ir jāatbalsta bankas kā tādas, bet mums ir jāuzlabo likumdošana kopumā. Paldies! Paldies, Bensenkungs! Tojas kundze, vienu minūtu tālāk. Grācie, prezidente. La krīzi... Jā, paldies, priekšsarētāji. Krīze Eiropā ir radījusi tādu noslēgto loku. Mēs redzam, ka produktivitāte mūsu uzņēmumos krītas, piekļuve finansēm apgrūtinās, un Tieši tādēļ viņi vēršas pie komisijas un pie parlamenta, aicinot īstenot eh, tos principus, kas ir iekļauti likumdošanā, piemēram, mazās uzņēmējdarbības akts, kam būtu jākļūt par realitāti dalību valstīs. Līdz ar to, komisāra kungs, ja visas dalību valstis īstenos šo direktīvu ātrāk, un es runāju, piemēram, par kavēto maksājumu direktīvu, tas taču būs milzīgs atbalsts MVU. Mums ir problēma ar metodēm, kā tas tiek īstenots. Principi tam mums jau ir pareizi, mums ir jāpārbauda, vai tiešām visas normas ir MVU interesēs. Es tādēļ aicināšu jūs tiešām eh, mētiecīgi radīt šo iespēju <clears throat> maziem vidējiem uzņēmumiem, un mēs atzinīgi vērtējam jūs paveikto, esam gatavi atbalstīt jūs un arī budžeta jautājumus, bet par kredīt vēl, kredītiem runājot. Jā, mums ir ne tikai banks jāglāb, bet arī ma mazie vidēji uzņēmumi. Paldies, tālāk Vatson, uz, Vatson kungs uz, pusot, uz minūtu. Jā, paldies, es atzinīgi vērtēju komisāra priekšlikumus Mazie vidēji uzņēmumi ir mugurkauls mūsu uzņēmēju darbībā. Viņi rada nodarbinātību un rada aizmetņus eh, nākamā, nākamajiem lielajiem uzņēmumiem. Bet mēs nedrīkstam aizmirst par sociālajiem partneriem. Atslēga viņu veiksmei ir piekļuve finansējumam. Eiropas investīcija fonds ir bijis ļoti svarīgs maziem vidējiem uzņēmumiem, tā skaitā manā vēlētāju apgabalā. Un tik tiešām viņi atzinīgi vērt arī eh, labas iespējas. Watson kungs, vai jūs pieņemsiet eh, jautājumu no Matīkunga? Matīkungs, lūdzu. Jā, es atvainojos, kolēģi, es vienkārši nevēlējos jūs pārtraukt, es vēlējos noklausīties līdz galam jūs sacīto un tad uzdot savu jautājumu. Jā, priekšsēdētāji kungs, ja viņš pēc tam ir vēlas to pajautāt, es labprāt atbildēšu. Jā, tātad piekļuva finansējumam ir ļoti svarīga. Mūsu banku sistēma ir jābūt eh, kapitalizētai un eh, tādēļ mēs atzinīgi vērtējam arī priekšlikumu par maksājumu kavējumiem. Uh, Tāpat eh, PVN pārobežu darījumos es eh, apmeklēju eh, lauku saimniecību Samertonā, un viņi sacīja, ka 27 PVN sliekšņi ir noteikti, kas mazam vidējam uzņēmumam milzīgs šķērslis. Es ceru, ka komisārs vēlreiz pārskatīs nodarbinātības normas, kas pieprasa ietekmes novērtējums, lai varētu mazie vidēji uzņēmumi strādāt. Martin kungs, lūdzu. Jā, paldies, es atvainojos par šo. Saka, Vatsona kungs, jūs esat ļoti pieredzējis parlamentārietis. Un ko jūs teiktu pēc savas pieredzes, ko jūs esat redzējuši, kādi uh, sasniegumi attiecībā uz MVU ir eh, attiecībā uz Ķīnu, vai tas tomēr nav pārāk daudz tā buksēt uz vietas, vai jūs varat ar šo pieredzi, kas jums Ķīnas jautājumos ir, nu, varbūt tur tā situācija ir mazāk regulēta eh, salīdzinot ar Eiropas Savienību. Vatsvankungs? Jā, paldies, priekšsredētāji, es atzinīgi vērtēju šo jautājumu. Es tik tiešām strādāju, ka par finansistu Ķīnā un Tik tiešām viņiem ir mazāk regulējums, bet viņi saskaras ar veselu virkni citu izaicinājumu, kas e, mums Eiropā nav. Un ietvars e, likumdošanai MVU, domāju, katrā ziņā tiks uzlabots, un cik es saprotu, komisāra kungs arī nopietni apsvērs ieguldījumus platjosla, internetā transporta savienojumos, enerģētikā, kas ļaus eh, maziem vidējiem uzņēmiem eh, plaukt un attīstīties. Paldies, Vatsona kungam. Tālāk eh, Nikolsona kungs uz minūtu lūdzu. Much, Paldies, priekšsarētāji, komisāra kungs. Es varu pilnīgi piekrist komisāru sacītājiem. Jo tik tiešām vairāk kā 99% uzņēmumu tik tiešām ir mazie vidēji uzņēmumi, un tie balsta visu izaugsmi. Un pašreizējās ekonomikas apstākļos viņi ir nonākuši ļoti smagā situācijā. Un visā Eiropā MVU šajos grūtajos laikos saskarās ar dažādām problēmām, tā skaitā grūtībām saņemt kredītus. Un To es uzskatu par ļoti būtisku problēmu, bet ir vēl viens jautājums - birokrātija, administratīvais sloks. Man tiešām būtu interesanti dzirdēt komisāra atbildi par to, cik efektīvs ir mazās uzņēmējdarbības akts un cik efektīvs bija MVU tests, kas ļoti palīdzēs analizēt likumdošanu Eiropas Savienības līmenī un kā, kā tas ietekmē MVU visā Eiropas Savienībā. Uh, Un mums vajadzētu Eiropā būt uzmanīgiem, lai mēs nepārregulētu paši sevi. Paldies, priekšsēdētāji! Paldies, kolēģim Nikolson. Tagad kolēģis Bütikofer kungs uz trim minūtēm. Priekšsēdētāja kungs. Cienījamie kolēģi! Mazās uzņēmē darbības akts ir tāda fēna lieta, bet tas nav nekās likums, bet tā kā tāda proklamācija. Ja mēs vēlamies, lai komisija patiešām, kā Toirer kungs teica, būtu kā tāds paraugs MVU draudzīgumam, tad mums galvenokārt jāpievērš uzmanību divām lietām. Pirmkārt, jautājumam, kur ir runa par naudu, otrkārt, kur ir runa par uh, iespējām pieņemt lēmumus. Tur gribētu pieminēt trīs punktus. Pirmkārt, pētniecības programma. Esmu vēl ar vienu neapmierināts ar to, kā līdz šim starp ģenerāla direkciju, uzņēmējdarbības ģenerāla direkciju un ģenerāla direkcija pētniecība notiek sarunas par uh, nākotni tam, ko mēs saucam par konkurētspējas programmu un inovāciju programmu, tam, kas uh, nozīmētu ārkārtīgi draudzīgu uh, programmu tieši MVU, mums ir jāparaugās, kā uzņēmē darbības uh, um, konkrēta spēja un uh, eh, MVU testi darbosies nākotnē. Bet viens no kritērijiem uh, šajā parlamentā tas būs tieši šis jautājums. MVU nav runa tikai par to, kā dabūt vairāk naudu, bet arī par to, kā uh, Eh, būtu mazā birokrātija, kā būtu vieglāka piekļuve šīm programmām nekā līdz šim, un ir runa par to, lai būtu tāds plašs jēdziens, ko tas nozīmē inovācija. Tas bija viena no galvenajiem jautājumiem, kad MVU um, eh, pārstāvji pirms dažām nedēļām tikās Briselē. MVU nedēļā viena no galvenajiem tematiem bija uh, tas, ko mums vajadzētu ierakstīt savās pamatprogrammās, ka inovācija ir vairāk nekā tikai pētniecība, ir īpaši šiem MVU un inovācija MVU var sniegt ieguldījumu lielajās sabiedrības pārmaiņās, tādēļ mums eh, viņiem jāsniedz īpaša piekļuve resursiem un nedrīkstētu viņus padarīt atkarīgus no uh, Eh, lielajiem eh, uzņēmumiem, kuriem ir spēcīgas pētniecības programmas. Šeit komisijai ir jāparāda, ka tas, eh, ko tā kā tādu svētdienas sprediķi bieži vien šeit piesauc, patiešām arī katru darba dienu īsteno par labu MVU. Otrais punkts par struktūra fondiem. Banģie kungs jau ļoti labi norādīja uz to, ka piekļuvē MVU šiem fondiem ir ārkārtīgi jāuzlabo, ir jāveidojas reģionālām un vietējām partnerattiecībām starp valsts iestādēm, pētniecības iestādēm, augstskolām un MVU. Ir ļoti daudzi ļoti labi piemēri Eh, tā saucamie inovāciju voucheri vai Cambridge piemērs eh, vai, vai citi piemēri, eh, no kuriem mēs varam mācīties kā eiropieši, kā MVU situāciju uzlabot. Un noslēgumā mums arī pārvaldības struktūrās vajadzētu vairāk prasīt. Ļoti žēl, ka komisijai nav izdevies savā priekšlikumā par standardizācijas inovācijām. MVU arī dod balstiesības. Paldies! Paldies! kolēģi Botikofer kungs, uz vienu minūtu kolēģis Provēras kungs. Paldies priekšēdētāji. Es eh, šeit vēlos atsauties uz to lauciņu, ko jūs vislabāk zināt, proti Šeit par Itāliju vēlos runāt. Galvenā problēma MVU ir pieeja kredītiem. Tas ir daudz svarīgāk nekā samazināt birokrātiju vai par nodokļiem vai arī par konkurenci pasauli, kur atgalvenokārt Ķīna. Bankā ir jāpaliena pašu kapitāls un jāsamaksā atpakaļ parādi, kas ir radušies no spekulācijām. Un viņi vienkārši nedod MVU, bankas nedod kredītus mm, bet eh, šeit ir problēma ar pašu kapitālu, kaut vai lai sniegtu garantijas tā, protams, ir tāda situācija, ka MVU ir atkarīga no banku labās gribas ir jāpalielina kredīti iespējas, lai MVU atkal saņemtu uh, finansējumu un lai saņemtu labāku informāciju par finanšu instrumentiem, kas ir to rīcībā, arī struktūra fondu ietvaros. Bez naudas nebūs pētniecība un nebūs nekādu iekārtu atjaunināšana, nebūs jaunas investīcijas, arī būs neiespējamas un nepalielināsies labklājība pasauli. Paldies kolēģim Provēram un pusotru minūtu kolēģis Martins. Paldies, mēs visi to zinām Viss jau ir pateicis, bet vēl visu nav katrs pateicis. Es eh, ne vienkārši to gribu atbalstīt, bet jūs atkā komisāra kungs eh, izteikt jums uzslavu. Es domāju, ka tas, ko jūs teicāt, ir svarīgi, pareizi, bet, eh, diemžēl, tas nav vēl tā, mm, tam nav stabils pamats, jo īstenība MVU realitāte, tur ir ļoti liela distance. Uh, jāsalīdzinām ar to, ko Eiropas Savienība patiešām spējīga veikt, piemēram, samazinot birokrātiju vai arī, ja runa par pieeju attiecīgiem līdzekļiem. Jūs jau visu šo skaitu zināt, tikai 34% no visiem publiskajiem e, iepirkumiem Eiropas Savienībā vispār sasniedz MVU, kaut arī ekonomiskais veikums ir vairāk nekā puse Eiropas Savienībā no MVU. Tam visam ir kaut kāds iemesls, konkrēts iemesls. Uh, Tas ir ļoti cieši aiziet ar jūsu konkrēto darbību. Jūs esat uzaicināts rīkoties. Protams, kāds šeit var būt optimists, es arī labprāt gribētu būt optimists un gribētu arī ekonomikas eh, komitejai šeit, eh, eh, tur, kur ir runa par statistiku, kā vieglāk piekļūt, šeit ir jāparaugās. Tas viss ir saistīts ar vieglu pārskatāmību un piekļuvi informācijai, un tur jūsu internetu portālu jomā varētu šeit paraudzīties uz iespējām, kā piekļūt naudai pēc iespējas nebirokrātiski, ka tur var daudz kaut ko darīt. Gribētu jums uh, dot uh, no savas puses tādu uzmodrinājumu un gribētu, protams, lūgt pievērst īpašu vērību šim jautājumam. Paldies kolēģim Martīnam, tagad kolēģi Del Castillo Vierskundze. E, eh, muchas gracias, eh, presidente, muchas gracias. Paldies, priekšsādātāji, paldies, komisārkungs. Pagaidām Līdz šim, kamēr mēs eh, esam runājuši par maziem un vidiem uzņēmumiem, pārsvarā mēs esam fokusējušies uz finansējumu likviditātes problēmas, arī piekļu kredītiem. Kāpēc? Tāpēc, ka tā ir eh, pati svarīgākā problēma. Bet eh, kā ir vēl ar, ar pārvaldību un ar banku problēmām? Un vēl ir tāda problēma, kas attiecas pilnīgi uz visiem Eiropas Savienības pilsoņiem, tāpēc ļaujiet man pasvītrot vēl vienu aspektu, eh, kas, manuprāt, strateģiski svarīgs ir un eh, par ko mēs neesam vēl runājuši. Es gribu teikt kaut ko, kas saistīts ar iekšējo tirgu. Pēdējo dažu nedēļu laikā mēs Eiropas Savienībā esam runājuši par to, kā uz priekšu virzīt un attīstīt tālāk iekšējo tirgu. Mēs runājam, ka iekšējais tirgus attīstība ir kā strateģiski nozīmīgs faktors, kas palīdz, palīdzēs mums tikt ārā no krīzes. Un tagad mēs e, šodien pasvītrojam e, miedarbības starp iekšējo tirgu un maziem vidiem uzņēmiem. Mēs e, runājam par to, ka 23% ir pārobežu tirzniecība, ko veic mazie un vidējie, un tikai 13% veic uzņēmē darbību ārpus savas attiecīgās teritorijas. Tad šeit ir arī rezerve vai trūkums, ko varētu sakārtot. Arī likumdošanas fragmentācija ir konstatēta. Un tad, kad mazie un vidēji uzņēmumi analizē izmaksas un ieguvumus, tad izrādās, ka ļoti daudz viņam liels šis izmaksas, un tāpēc jācīnās pret fragmentāciju iekšējā tirgu. Paldies, kolēģi Dekastiljo. Tagad kolēģi Merkies kundze uz vienu minūti. Paldies, priekšsēdētāja komisāra kungs. Mēs dzīvojam krīzes laikā, un uh, runa ir par to, kā. Ka veicināt uzņēmēju darbību. Nu, jo vienkārši runa par naudu, kaut arī tas, protams, ir svarīgs jautājums. Ir runa par to, lai cilvēki iegūtu labu izglītību, ir runa par to, lai radītu nevis vienkārši inovāciju, kaut ko izgudrot, bet lai patiešām kaut ko uzbūvētu, lai to visu realizētu, īstenot, izmantot. Es redzu ļoti daudzas tendences pētniecības virzienā, bet daudz par maz inovāciju virzienā MVU. Ir runa par to, ka vajadzētu stimulēt šo darbību, bet šiem pasākumiem Mm, to nevienmēr var izmantot MVU. Kādreiz ir tā, ka tas tā kā ir nepieciešami tā kā tādi biznesa eņģeļi ar tādām mazām naudām. Kā jūs to visu vēlaties noregulēt ar fondiem? Jums īstenībā šeit ir runa par mazākiem uh, summām. Uh, ja Un bieži vien tie ir uh, uzņēmumi, kas tikai dibinās, viņiem vajadzīga tāda neliela impulsa, neliela stumoti. Tā Jānekungs un viņa kolēģi uh, vēstulē rakstīja, ka komisijas politika nav tik spēcīga un ka cilvēkiem vajadzīga kādreiz arī otra iespēja. Ja viņiem nav izdevies uh, nodibināt uzņēmumu, viņiem vajadzīga arī otra iespēja. Varbūt jūs nākotnē varētu pozitīvāk veidot savu attieksmi pret šiem cilvēkiem. Paldies kolēģiem Merkīs, Galegar kungs uz vienu minūti. Paldies, priekšstādētāji. MVU sektors ir gan īrijas, gan Eiropas ekonomikas centra. Mums ir pārpa miljonus MVU. Un mazie vidēji uzņēmumi dod milzīgi gatavu arī nodokļu ieņēmumos, sociālo nodrošinājumu maksājumos. Uh, un arī mani vēlētāji ir ļoti ieinteresēti šajā lietā. Viņi ir noraizējušies par lielajām izmaksām, kas ir milzīgs šķērslis uzņēmē darbības attīstībā. Nodokļu maksājumi, maksātāji ir noraizējušies par šo slogu. Ļoti daudzi mazie uzņēmumi cīnās par to, lai saglabātu darba vietas grūtajos laikos. Un šis jautājums ir jārisina Eiropas līmenī. Es gribētu atgādināt komisijai un parlamentam, ka Barozo kungs eh, savā runā par stāvokli Eiropas Savienībā viņš solīja, ka birokrātija tiks samazināta. MVU sektors ir atvērts ekonomijas dzinējspēks un jāsniedz atbalsts eh, īstenojot mūsu reformas, lai būtu tāda vide, kas veicinātu izaugsmi Paldies, Gallagher kungam. Tagad uz vienu minūti kolēģis Tošanovski kungs. Vážený pane predsedo, určite sa všichni... Paldies, priekšsēdētāji. Mēs visi zinām un piekrītam, ka MVU ir ārkārtīgi svarīga ekonomikas sastāvdaļa. Tāpēc es atbalstu birokrātijas samazināšanu un procedūru vienkāršošanu. Es pazīstu ļoti daudz MVU īpašniekus. Es zinu, ka viņiem šāda pieeja vienkāršot ir ļoti pieņemama un atbalstām. No otras puses, mēs nedrīkstam aizmirst arī visus šīs nu, likumdošos aktus, ko ir pieņems arī šis parlaments. Visiem šiem normām likumiem ir milzīga ietekme uz MVU. Mums ir regulas par restorāniem, mums ir Eh, prasības par marķēšanu. Eh, visas šīs prasības arī citas eh, pieaudzē palielina izmaksas. Un kaut vai šis likumdošanas īstenošanas uzraudzības uzdevums arī izraisa milzīgi daudz papildus izmaksas. Tad vēl ir noteikumi, kas regulē darbinieku pieņemšanu darba vietu nodrošināšanu. Un pieņemot likumdošanas aktu, mums vienmēr jāņem vērā, kāda ietekme tas izraisīs uz maziem un vidējiem uzņēmumiem. Es... Paldies, kolēģis Tožinovskis. Tagad eh, kolēģis Morgantī kungs arī uz vienu minūti. Grazie, prezidente. Jā, paldies, priekšsēdētāji. Tas ir labi zināms, eh, cik svarīgi MVU ir e- Eiropas ekonomikai, un tieši tādēļ tas ir tikai pamatot, ka viņi ir Eiropas Savienības aktivitāšu centrā. Un viena no būtiskākajām problēmām, eh, kas jau bieži pieminēta, ir viņu eh, grūtības piekļūt finansējumam. Bāzele 3 noteikumi varētu padarīt vēl dārgāk viņiem šo piekļūšanu aizņēmumiem un kredītiem Tagad bankām ir izvirzīti augstākas prasības eh, par kapitalizāciju, un tas nozīmē, ka finansēšanas izmaksas pieaugs, un vislielāko ietekmi tas atstās tieši uz maziem vidējiem uzņēmumiem. Un tieši aizdevumi MVU tomēr ir ar vismazāko risku. Varbūt vajadzētu īpašus noteikumus vai pasākumus šo problēmu pārvarēšanai. Šie uzņēmumi ir ļoti konkurētspējīgi un inovatīvi, bet viņi to nevarēs turpināt bez nepieciešamā finansējumu. Paldies, tālāk Brons uz vienu minūti. Jā, paldies. Tikai 10% no MVU eksportē uz citām dalībvalstīm, bet vēl mazāk ārpus Eiropas Savienības. Daudz MVU ir mikro uzņēmumi ar dažiem darbiniekiem tikai piemēram, palīdzot eh, sniegt konsultācijas uzņēmumiem Ķīnā vai palīdzot atgūt eh, aizdevumus. Eh, tas viss nav īpaši pievilcīgs maziem uzņēmumiem. Šādu pasākumu. Mazie uzņēmumi, kad viņiem jautāja, ko viņi vēlas no Eiropas Savienības, viņi saka, ka uh, par konsultāciju vai, vai kādu atbalstu veidu. Viņi vienkārši vēlas brīvību un nepārslogot ar nodokļiem. No 98. līdz 2010. gada izmaksas regulēšanai bija 124 eh, miljārdi kas ir milzīgs, eh, milzīgs summa un eh, kas traucē konkurēt ar citām, eh, citiem uzņēmumiem citās valstīs un kontinentos. Un šādas normas daudz kur vairāk saistīts nevis ar uzņēmējdarbību, bet ar dogmu kā tādu par Eiropas Savienību. Jā, paldies Brons kungam. Tālāk Sartori kundze uz pusotru minūti. Grāce, Jā, paldies priekšsēdētāji. Es uzskatu, ka pēdējos divos gados, kas bija ļoti smagi Eiropas ekonomikai, eh, mūsu MVU, kaut arī viņi ir cietuši šajā krīzē un arī zaudējuši darba vietas, viņi tomēr ir izturējuši šo krīzi un joprojām ir mugurkauls Eiropas Savienības ekonomikai. Paskaroties datus, viena lieta ir ļoti interesanta, respektīvi tie MVU, kas ir dalību valstīs un līderi inovāciju jomā, viņi atgūstas daudz ātrāk nekā citi uzņēmumi. Pat eh, tie Uh, uzņēmumu valstīs, kas varbūt ir tāda uh, vairāk orientēta uz inovācijām, viņiem būtu jāsaņem atbalsts, uh, tā skaitā caur Eiropu 2020 stratēģiju. Eiropā inovācija ir ļoti svarīga un 20, 2020. gada stratēģija tiešām labs uh, instruments, kas mums varētu palīdzēt ātrāk izkļūt no krīzes. Tāpat mums ir jānodrošina arī tas, ka dalību valstis eh, pieturas pie tā, ko viņi ir solījuši un izpildu to, padarot eh, dzīvi MVU vienkāršāku. Uzklausīju komisāru kungu, un viņš savos izteikumos eh, koncentrējās uz daudziem svarīgiem jautājumiem, kas saistīti ar MVU jautājumiem, un viena lieta man īpaši iekrita acīs - ideja par jaunas dzīves iedvešanu MVU. Eh, tas nāks par labi visiem. Paldies, Kutaškungs tālāk. Jā, paldies, priekšsarētāji. Ekonomiskā un finanšu krīze ir dziļi ietekmējusi eh, Eiropas uzņēmumus un arī neveicina šādu uzņēmumu veidošanu. Rumānijā 55% uzņēmumiem 2010. gadā ir vājāk rezultāti nekā gada iepriekš, un kopējā ekonomiskā vīde tiek uzskatīta par nelabvēlīgu. Tā ir pasliktinājusies par 7, priekš 75% uzņēmumu. Ņemot vērā to, cik svarīga MVU darbība ir Eiropas ekonomikai un nodarbinātībai, uh, ņemot vērā arī to, ka 67% darba vietu tieši Eiropā tiek izveidot mazos vidējos uzņēmumos, mums vajadzētu veicināt viņu attīstību, ļaut viņiem piekļūt finansējumam un nodrošināt to, ka viņu darbību Eiropas tirgū neapgrūtina pārāk, pārāk liela birokrātija. Mēs pārāk daudz naudas ieguldam glābjot Eiropas banku sistēmu, bet ekonomiskā izaugsme to rada MVU. Paldies! Paldies kolēģim Kutešam. Tagad uz vienu minūti Rinaldiekungs kungs. Grazie, prezidente, kari kolēģi, signor. Paldies, priekšsēdētāji, dārgie kolēģi, komisār kungs. Šodien, ja mēs varētu uzklausīt kādu mazo uzņēmēju, tad mēs būtu dzirdējuši kaut ko ļoti satraucošu. Te ir ļoti liels struktūrāls problēmas šim ļoti svarīgam sektoram ir ļoti daudz problēmas, kas ir jāparvar, un mums jāpalīdz eh, internacionalizēt šos eh, pakalpojumus un darbus. Mums ir jādara tā, lai bez grūtībām varētu samaksāt PVN. Pagaidām PVN maksāšanas sistēma ir ļoti sarežģīta. Un nav arī viegla piekļuvi struktūra fondiem, arī kredīta piekļuvi ir grūta, un tas nav normāli, ka Eiropa palīdz rekapitalizēt bankas, un mēs neliekam stingrus noteikums bankām. Uh, Mēs nedaram neko tādu, lai atvieglotu kredītu saņemšanu MVU. MVU ir ļoti svarīgi mūsu ekonomikai, bet mēs neliekam, nespiežam bankām nu, sniegt kaut kā vieglāk vai eh, caurskatāmāk kredītus eh, bankām. Paldies, kolēģi, brināti. Uz vienu minūtu kolēģis Paškas kungs. Zistiņas posodņu štūdiju. Paldies, komisāra kungs, priekšsēdētāja kungs. Pēdējā pētījuma eh, rezultāti norāda, ka Eiropas institūciju iejaukšanās E, tikai pasliktinājuši MVU situāciju. E, ļoti daudz ir problēmas ar likumdošanas vidi, ar MVU um, kvalitāti. Daudz dalību valsts e, tiešām nepievērš uzmanību Eiropas likumdošanas īstenošanai. Ņemot vērā kritisko ekonomisko situāciju, mūsuprāt, mums vajadzētu ietekmēt dalību valstis, lai tās mazina birokrātiju. Uh, ja ir kāds mazs uzņēmējs, kaut vai maisnīcas īpašnieks mūsu valstī, ir, ir, viņam ir jāsūta dažādi ziņojumi, da, sešām dažādām institūcijām ir audits, ir apstiprināšana, tad vēl visādi dokumenti, kas ir jāsūta uz dažādām vai trijām iestādēm. Un e, tad, e, ko tur runāt vispār par Indiju un Ķīnu, tur ir mazi e, uzņēmumi un viņi maksā uzņēmumu nodokļus godīgi. Uh, Nākamais runātājs kolēģis Obermērkungs uz vienu minūti. Paldies priekšēdētāji. Pirms trim gadiem Eiropas Savienība paziņoja pievērst lielāku uzņēmumu uzmanību MVU, bet uzreiz pēc uzsākuma šai iniciatīvai uzsākās ekonomiskā krīze un tas ļoti ietekmē MVU. Un visu laiku pastiprinājās Bāzeles uh, pakta noteikumi un uh, MVU, um, kuriem ir tāpat bija maz naudas, tas bija vēl mazāk. Uh, Eiropas Savienība, kurās ir pētīts izaugsmas potenciāls MVU uh, un mēneša beigās uh, šeit paziņotā pielēmērotā stratēģija, nekas ne, neko nemainīs pamat problēmās. Ekonomikas krīze um, neļauj uh, uzplaut ekonomiskai izaugsmē, un ja 99% no Eiropas uzņēmumiem uh, kas ir arī lielākais darba devējs eh, Eiropā. Apmēram tikai 10-15% eh, var eh, šeit piesaistīt Eiropas Savienības naudu. Ir pienācis laiks, lai Eiropas Savienības finanšu sistēma attiecībā uz lieliem koncerniem, lai notiek šeit tiešām kaut kas tāds kā renacionalizācija, lai patiešām ātri un nebirokrātiski varētu palīdzēt MVU. Paldies kolēģiem Obermēram, tālāk kolēģis Rubikungs uz pusotru minūti. Jā, paldies priekšēdētāji. Cienījamies kolēģi Baņiekungs. Es domāju, ka visbūtiskāko pateica eh, Slovākijas finanšu ministrs Miklošs. Viņš teica, ka personas, kas pie mums iegūda un rada darba vietas un eh, arī šeit uzņemas risku par to visu, viņiem nevajadzētu naudu atņemt. Tām personām, kas rada darba vietas, uh, un uzņemas risku. Šīm personām vajag mēģināt pēc iespējas viņus tā atbalstīt, lai viņiem būtu laba likviditāte. Tas nozīmē, ka viņiem ir vajadzīgi produkti un dienas pakāpojumi, ko pirktu klienti, un ja viņi to var pārdot ar pēļņu, tad uh, uh firma ir maksāt spējīga, un uz šo maksāt spēju uh, firma saņem arī kredītus. Es domāju, ka šeit krīzes laikā tas ir patiesais izaicinājums, lai Eiropa atkal kļūtu konkurētspējīgāk. Mums ir jāraukās, lai mūsu uzņēmumi starptautiski ekonomiski būtu konkurētspējīgi, un tam mums ir vajadzīga jauna izglītības programma mūsu uzņēmumos. Ja mēs kaut vai redzam, uh, ko ir šeit radījusi sanācija, kāda ir um, aro, uh, arodu speciālisti, arhitekti, kāda ir jauna darba spēka. Es domāju, ka tā ir pareizā stratēģija šeit uzsākt rīkoties un dalību valstīm patiešām šeit pārbaudīt, vai nodokļu sistēma, kā tā šodien ir, tā ir pareizā. Ne jau velti Bulgārija ar 10% ar pēļņas nodokli ir pašā priekšpusē, kamēr Grieķijā, kur ir 40% ir uh, uzņēmē darbības nodoklis, uh, un, bet viņi kaut ko nemaksā vienkārši augstā nodokļa. Šeit ir jāparaukās, kādi ir līmeņi un jāparaukās, kāds ir optimālā nodokļa sistēma. Paldies! Paldies kolēģim Rubikam, tālāk eh, kolēģis Kaliņš. 1 minūte 30. Godāmais priekšsēdētāji. Krīze, krīze, krīze. Visi runā par krīzi. Taču ir vairāk jāsāk domāt nevis par krīzes cēloņiem par banku sektoru par valdību parādiem bet par izeju no krīzes. izeja no krīzes būs tad kad būs jaunas darba vietas. šīs jaunās darba vietas radīs ekonomisko izaugsmi bet kolēģi šīs jaunās darba vietas neradīsies ne banku sektorā ne lielajos uzņēmumos. jaunās darba vietas radīsies tieši mazajos un vidējos uzņēmumos kas jau nodarbina vairāk nekā deviņdesmit miljonus cilvēku visā eiropā. tātad lai pārvarētu krīzi mums ir jāpievērš lielāka uzmanība tieši mvu sektoram. kāpēc? pirmkārt mazie uzņēmumi spēj ātri pielāgoties un mācīties no savām kļūdām. otrkārt tie spēj ātri reaģēt uz tirgus izmaiņām. un treškārt kas manuprāt ir ļoti svarīgi tie būs pirmie kas radīs jaunas darbavietas kas pieņems jaunus cilvēkus darbā. tātad kas mums ir jādara lai palīdzētu šim sektoram? trīs lietas viens turēsim mūsu robežas atvērtas un brīvas divi sniegsim finanšu iespējas caur garantijām un riska kapitālu un trešais samazināsim administratīvo slogu kas bremzē viņu izaugsmi. palīdzēsim maziem un vidējiem uzņēmumiem tie mūs izvedīs no krīzes. Paldies par uzmanību! Paldies kolēģim Kariņa kungam. Tālāk eh, kolēģis eh, Kelijs uz pusotru minūti. Eh, Paldies priekšsēdētāji. Šodien mēs runājam par ļoti svarīgu lietu. Ļ ļoti svarīgi saistīt šo mūsu debatu ar to, kas tiek spriests padomē. 22,5 miljoni bezdarbnieku, daudz miljoni MVU, un šeit ir runa par darba vietu radīšanu. Ja jūs vaicītu, vaicātu MVU individuāli par to, vai jūs varētu radīt jaunas darba vietas, ja apstākļi būtu pareizi, tad varētu, un viens no šiem apstākļiem ir piekļuva kredīt resursiem manā valstī, bankas ir kapitalizētas un šīs bankas ir kļuvušas vienkārši briesmīgas, e, centīšo, cen, cenšoties atbalstīt kaut vai noteikumu saistībā ar overdraftu, kas ir pilnīgi nepieņemam. Komisārs pēdējā diskusijā pareiz norādīja uz to, ka vajadzētu vienkāršot e, noteikumus maziem un vidējiem uzņēmiem valsts iepirkumu jomā it īpaši. Un vēl komisāri kungs runāja par riska kapitāla svarīgumu Mēs neejam kopsolī ar kapitāla prasību nodrošināšanu, vismaz salīdzinot ar ASV, un tagad mums ir iespēja veicināt ekonomisku attīstību, radīt novatoriskas darba vietas. Visbeidzot, par e-komerciju ir dažādi statistiskie dati par šo bet arī šeit mums ir arī ļoti daudz iespējas. Mēs varētu radīt izaugsmi un radīt arī jaunas darba vietas. Paldies! Paldies eh, Kelī kungam, eh, tālāk brīvā mikrofona procedūra un dod vārdu Švābkungam. Godātie kolēģi, kolēģis. Mazie video uzņēmumi, eh, tas jau daudzkārt tik sacīts, gūst labumu no tādiem uz, noteikumiem, kas attiecas uz visiem vienlīdzīgā mērā. Un Eiropas Savienībā šo vienotā tirgus pārvaldību ar vienotā tirgus uh, Eh, aktu mēs vēl neesam pilnībā īstenojuši. Maziem vidējiem uzņēmumiem ir tādas intereses, kas ir tik eh, vispārējas, ka viņas individuāli netiek pārstāvētas. Tam ir daudz pie, piemēru pieeja uh, ārvalstu tirgiem, uh, pieeja finansējumam, un tas tika mēģināts arī ar patērētāju tiesību aizsardzību direktīvu panākt, un, un uh, tāpat arī ar pilnu harmonizāciju panākt tādus noteikumus, kas ar visiem standartiem Eiropā varētu nodrošināt funkcionējušu vienoto tirgu, un uh, Šeit jārunā par to, ka MVU nav tik daudz specifisku interesu, bet gan interese, lai šīs normas būtu piemērotas visiem. Par to mums arī vajadzētu, pie tā vajadzētu piestrādāt. Paldies Švābu kungam. Tālāk Henslīgs kundze uz minūti, lūdzu. Paldies, priekšsarētāji, eh, godātais komisāra kungs. Esmu ēnu referente Tautas partija attiecībā uz ma eh, maksāju kavējumu direktīvu. Vēlētos vēlreiz atsaukties uz šo jautājumu. Joprojām ir ļoti nelīdzsvarot situācija attiecībā uz MVU dažādās dalību valstīs. Ir daudzi gadījumi, kad Atsevišķās valstīs situācija jau tā bija sarežģīta iepriekšējā periodā, un šī situācija ir palikusi vēl sliktāka. Uh, Skatoties atsevišķu statistikas datus, mēs redzam, ka tikai pavisam neliels uh, ir to mazo video uzņēmumu skaits, kur situācija ir uzlabojusies. Un uh, man bija prieks dzirdēt, ka jūs aicināsiet komisāru Tajānī e, labāk uh, īstenot šos no, noteikumus un normas saistībā ar maksājumu kavējumu direktīvu. Un, uh, Un, jo katrā ziņā uzņēmumiem ir ļoti svarīgi, lai viņu rēķini tik laicīgi apmaksāti. Paldies, Hanslīgs kundzei, tālāk Bazesku kundze. Paldies, priekšsarētāji! Tā kā MBU ir galvenie darba vietu radītāji, tad viņi lielā mērā arī veicina izaugsmu Eiropas Savienībā. 2008. gada jūnijā pieņemtais mazās uzņēmējdarbības akts paredz uzņēmējdarbības gara uzlabošanu, lai kon konsolidētu konkurētspēju. Es atbalstu uh, labākas izglītības un apmācības uh, veicināšanu šajā jomā, apmainoties ar uh, labāko pieredzi. Manā valstī mēs uh, cenšamies uzlabot eh, jaunās paaudzes eh, spēju eh, darboties uzņēmē darbībā. Un mums ir arī jāsniedz atbalsts un jānodrošina finansējums publicitātei. Jaunas programmas Rumānijas uzņēmē darbības at, uzņēmējdarbības attīstībai ir palīdzējis eh, ietaupīt milzīgu skaitu darba vietu, un tāpat mēs esam daudz ko darījuši, lai uzlabotu MVU piekļuvu finansējumam, sniedzot eh, valsts garantijas. Paldies! Jā, paldies Bazesku kundze, Lukārd kungs uz minūtu, lūdzu. Paldies, priekšsarētāji, komisāra kungs, dārgie kolēģi. 2008. gadā pieņemtās mazās uzņēmējdarbības akts bija labvēlīgs uzņēmējdarbības attīstībai Eiropā, jo uzņēmējdarbība kļuva lētāka eh, kā darbība. Un šobrīd tad jārunā ir par Eiropas eh, privātajiem uzņēmumiem. Mēs labi zinām no prakses, ka šie uzņēmumi spēj darboties jebkurā dalību valstī, it kā viņi būtu savā dalību valstī. Ja uzņēmums vēl šādu statusu saņemt, tad viņi var ietaupīt gan naudu, gan laiku un mazināt administratīvo slogu. Es uzskatu, ka šādos īpaši sarežģītajos ekonomiskajos apstākļos un it īpaši ar domu palīdzēt uzņēmumiem sasniegt Eiropas eh, līmeni, mums ir jāvienojas par normām, kas ļautu uh, uzņēmumiem reģistrēties kā Eiropas privātajiem uzņēmumiem. Uh, Un tas noteikti palīdzētu slēgt arī Eiropas eh, pārdošanas kontraktus un tā palīdzētu uzņēmumu attīstībā. Paldies! Paldies Luhan kungam! Tālāk Svinbērns kundze uz minūtu lūdzu. Jā, paldies. MVU nodrošina 99% eh, nodarbinātības eh, manā valstī, bet šobrīd viņi ir recesijas apstākļos ļoti cieši. Un kaut arī es eh, novērtēju to, kas tiek panākts ar MVU testu un līdzīgiem pasākumiem, tomēr viņi reālu labumu pašreizējos apstākļos mazajiem mikro uzņēmumiem nesniedz. Konverģences finansējums un finansējuma mērķi, kuri pamatā ir uzlabot konkurences, konkurētspējas standartus un e, reģionu attīstību. Es tomēr vēlētos aicināt e, komisiju izmantot tiešā veidā šo finansējumu, lai palīdzētu attīstīties MVU Viņi nodarbina milzīgu skaitu nodarbinātiem un palīdzēt viņiem pieņemt darbā kaut vai vienu cilvēku e, varētu atstāt milzīgu iespēju gan iekšē vietējā, reģionālā, gan nacionālā līmenī un arī Eiropas līmenī gal galā. Mums ir nepieciešams koordināt mūsu politiku, lai atkal veicinātu izaugsmu. Paldies! Paldies Svinbērns kundzei un noslēgumā Galpēns kundze. Jā, paldies, priekšsarētāji, komisāra kungs. Mazās uzņēmējdarbības akts un jautājumi, kas tiek uzdot komisijai, parāda to, ka mums vēl ir ļoti daudz kas darāms, lai nodrošinātu to, ka MVU darbotos eh, uzņēmējdarbībai draudzīgā vidē. Krīze vismagāk skārus tieši mazos vidējos uzņēmumus. Un šai grupai ir milzīgi samazinājušās eh, iespējas saņemt finansējumu. Uzņēmumiem šobrīd ir ļoti grūti laiki, un esmu pilnībā pārliecināta, ka ļoti daudz būs atkarīgs no tā, vai mēs atradīsim izēju no krīzes kā mēs attieksimies pret MVU, kādu atbalstu mēs viņiem sniegsim un vai mēs varam darīt viņiem eh, pieejamus tos līdzekļus, kas tiem ir nepieciešami. Es vēlos atbalstīt šo MVU testu veikšanu un arī vienkāršošanu kā tādu. Paldies! Paldies Galpelts kundzei! Un noslēgumā dod vārdu komisāram Barņē, lūdzu. Paldies priekšsēdētāji un paldies pilnīgi visiem, kas piedalījās šajā debatē par jautājumiem, par komentāriem, kurus es uzklausīju ar milzīgu uzmanību. Arī noteikti pastāstīšu kolēģiem tā Džanīkungam. Telegrāfiski atbildēšu pilnīgi visiem. Uh, Sartori kundze teica savā runā. Un šeit es tiešām piekrītu, ka mums ir problēmas MVU jomā, un tās problēmas ir saistītas ar nacionālo ekosistēmu kontekstu tieši administratīvā jomā. Ir sava birokrātija, savi fiskālie pasākumi, un tieši dalībvalstu līmeni ir jāstrādā vispirms un pēc tam Eiropas līmeni. Uh, tiešām šeit ir arī likumdošanas akti par mazajiem un vidējiem uzņēmiem, un jūs zināt, ka arī padomē ir viens likumdošanas akts, kas attiecīgi februārī nonāks arī parlamenta. Paskas kungs arī runāja par dalību valstu kompetenci, un Svinbornas kundze eh, runāja par pavisam maziem uzņēmiem, kur arī mums ir jāatvieglo darbs Daudzi no jums, Proveras, Vronsa kungs un citi runāja par finansēšanu. Finansēšana saistīta ar ražošanu, un es varu tikai vēlreiz apstiprināt to, ka ir jāatbalsta finansējuma iegūšana, lai veicinātu eksportu. Uh, Mums ir bāzeles regula un mums ir ļoti daudz bankas, gan reģionālās, gan lielās, un visas šīs bankas strādā partnerībā un caur šīm bankām attiecīgi mazie vidēji uzņēmumi iegūst kreditējumu mums ir nepieciešami vienādi um, likumi, un tāpēc tieši Bāzels uh, komitejas ietvaros mēs uh, runājām par to, kā veicināt šo darbu. Mēs arī strādājam pie internacionalizācijas jautājumiem, un tieši šī komisija, tā Čānīkungu priekšgalā, 9. novembrī nāks klajā ar internacionalizācijas atbalsta pasākumiem. 9. novembrī tas būs. Un eh, Tā tad eh, bažas ir par fiskalitāti. Semetas kungs, mans kolēģis, strādā pie zaļās grāmatas, eh, kas tiks prezentēta 2011. gada beigās. Tur ir plānots runāts par PVN sistēmas atvieglošanu, ir tīpaši pārobežu kontra, kontraktu sakara. Merkes kundze arī runāja par iespējām godīgiem uzņēmumiem, ka, ka jācīnās pret negodīgu praksi. Bet ja ir bankrota gadījumi, kaut kāda ne, negodīga prakse, tad eh, ir arī 2010. gada dokuments, eh, kur ir runa par attiecīgo situācijas labošanu. Šeit ir dalību valstīm dota iespēja trīs gadus, lai veiktu uzņēmumu rekabilitāciju. Te ir runa par tiem uzņēmumiem, kas strādājuši godīgi, bet nonākoši bankrota situācijā. Tiecīgi komisija sēkos arī progresam šajā jomā. Tādā veidā es atbildētu Merkes skundze. Kelī kungs runāja par to, ka ir vienotā tirgus akts un ka šeit vajadzētu atbalstīt riskapitāla mobilitāti. Jā, mums ir regulējums, kas attiec uz šo riska kapitālu, bet tiešām maziem uzņēmiem ir tīpaši ir nepieciešams uh, šis kapitāls, tāpēc uh, mums ir arī attiecīgais dokuments, kas plāno sniegt atbalstu šajā ziņā. Tad eh, vēl mēs runājam par novēlotiem maksājumiem, par to, ka eh, vajadzētu izmantot eh, direktīvā rakstīto. Šeit arī Tajānī kungs ir teicis, ka viņš gaida, ka gadalīdz valsts precīzi īstenos šo direktīvu par novēlotiem maksājumiem. Un visās jomās man nav laika runāt par visām detaļām, bet mēs ar visiem kolēģiem komisijā kopā meklējam arī ceļus, kā pieņemt specifiskus likumdošanas aktus maziem un vidējiem uzņēmiem, un šeit es uzreiz gribētu citēt šo eh, piemēru ar valsts iepirkumu, kur ietvaros mēs gribam plānot, dot vieglu pieeju maziem uzņēmiem šīm procedūram. Eh, par birokrātija. Protams, ir birokrātija, ir Briselē, mēs runājam par to, ka vajadzētu vienkāršot noteikumus. Uh, Mēs strādājam pie dažādiem likumdošanas aktiem ļoti skrupulozi, vienu pēc otra, bet uh, rezultātā mēs gribam mazināt arī šo slogu dalībvalstu līmeni. Un šis MVU tests, kā jau teicu, mums ir plānots šis MVU tests, lai pārbaudītu nākamo likumdošanas aktu ietekmi uz mazajiem uzņēmumiem. Mums ir nepieciešams saskaņot darbu ar zinātnes un uzņēmējdarbības ģenerāldirektorātiem. Tādā veidā mēs arī plānojam strādāt kopā ar attiecīgajiem komisāriem. Un arī attiecīgi jaunajā finanšu perspektīvā, šeit es gribētu atbildēt Vodikofere kungam, mums ir paredzēta arī tā, sniegt atbalstu tiem uzņēmumiem, kas nodarbojas ar zinātni. Kā jau es teicu, ir priekšlikumi, kas tiek diskutēti Tajānī komisāra struktūrās. Mums ir dažādas institūcijas, kas piedalās šajā darbā. Mēs gribam situāciju normalizēt, mēs negribam nevienu diskriminēt, un mums attiecīgie darbi ir veids, ko Kariņkungs teica par uh, Eh, par to, ka mums ir nepieciešama izaugsme. Es domāju, ka, eh, ka mums ir mazie un vidēji uzņēmumi, eh, kas nodrošina izaugsmi, un daudz vieglāk tiešām šie mazie uzņēmumi adaptējas attiecīgi arī mobilitāte viņiem ir, un tāpēc eh, šie mazie uzņēmumi var labāk reaģēt pēc krīzes. Tiešām tāpēc ir nepieciešams atvērt robežas, jā, tas ir vajadzīgs, bet mēs nevaram būt pārāk naivi. Mums ir jādomā par apusējību. Un tāpēc arī mēs runājam par šo publiskā iepirkuma procedūru, ka, ka, kas būtu jādara pieejama, lai mazie vidēji uzņēmumi varētu tiešām darboties globālā kontekstā. Eh, un vēl Mēs negribam fragmentēt vienoto no tirgu, mēs gribam, lai būtu izaugsme, un šī izaugsme ir nepieciešama lielajam Eiropas tirgum, un salīdzinām mēs mūsu situāciju ar Ķīnu, ar ASV, tiešām tās ir lielas valstis, un tur ir milzīgi tirgi. E, tur ir 22 miljoni uzņēmumu, milzīgi daudz patēru, patērētāju, un šeit varbūt ir kaut kāda ideoloģija, ko mēs varam izmantot, salīdzinot mazo un video uzņēmumu ar šīm lielajām valstīm, bet nevienmēr tas ir pareizi un precīzi. Es runāju par izaugsmi. Un es gribētu izmantot arī iespēju, ka Tajāni, un pateikt, ka Tajāni kungs strādā pie sarežģīta tēmata, kāpēc sarežģīta, Eh, tāpēc, ka mēs par to bieži nerunājam. Tieši industriālās politikas sakrā mums ir jābūt drošiem, mums ir jāstrādā tālāk ar ogļu un tērauda kopienas idejām. Mums ir milzīgi uzņēmumi, mums ir jāstrādā pie industriālās politikas, kur būtu tāds strateģisks eh, pieeja. Mums ir nepieciešams biotehnoloģijas, attiecīga izglītība, jaunie materiāli, un tas viss ir nepieciešams, lai vēlreiz parādītu mūsu spēju būt um, suverēniem, ka mēs neesam atkarīgi no tehnoloģijām, no materiāliem, kas um, ir ražot kaut kur citur. Mēs neesam Eiropā tikai pakalpojumu uz zeme. Protams, mums ir vajadzīgi pakalpojumi, bet mēs esam arī ražotāji. Mēs nevaram tikai konsumēt kaut kādus produktus, kas ir ražoti kaut kur citur. Tāpēc es domāju, ka mums visiem kopā vēl ir jāatgriež pie šī jautājuma. Un mēs arī strādājam ar Dajānī kungu uh, pie šīm jaunajām politikām industrijas jomā. Švāba kungs arī strādājis ir ar mums, un, un šeit es gribētu arī Krešo kunga ziņojumu pieminēt. Mums ir ļoti daudz deputāti, kas ir izrādījuši ļoti lielu interesi par MVU. Un šeit mums ir tāda tabula manās rokās, kur ir vienotā tirgus akta darbības rezultāti atspoguļoti. Mums ir ap 50 priekšlikumu, 12 galvenie priekšlikumi. Kā jau es teicu, galvenais šeit ir zinātne un pētījumi, bet ir arī citas institīvas. Un nākamajās nedēļās mēs vēl turpināsim strādāt ar polijas prezidentūras pārstāvjiem Vis, šai tabulā ir apkopēti, apkopoti visi priekšlikumi, eh, pie kuriem mēs strādājam šogad un nākam gadu sākumā. Viss, eh, lai mēs būtu proaktīvi, lai mums būtu atbalstoši regulējums. Kāpēc? Eh, tāpēc, ka dažkārt mēs runājam par mūsu iekšējo tirgu ar grūtībām, bet te ir arī milzīgas iespējas, ir ja tīpaši maziem uzņēmiem. Uh, Tāpēc es teicu, ka nevajag mums ne teorētisku, ne ideoloģisku likumdošanu. Mums ir vajadzīgs mūsu uzņēmiem tāds regulējums, kas eh, atbalsta mobilitāti, fiskalitāti, un es eh, saprotu, ka tieši tādā garā mēs strādāsim kopā ar kolēģiem. Mēs gribam saskaņot mazo un vidēju uzņēmumu dzīvi ar lielo tirgu situāciju. Mums ir jābūt izaugsmēji un uh, Tāpēc eh, tas ir arī te Jānī Kunga eh, viedoklis. Es ceru, ka es atbildēju daudziem deputātiem, kas runāja par šo jautājumu. Mums ir jāstrādā caur internetu, ar maziem vidiem uzņēmiem, tas, lai panāktu visu, ko mēs gribam. Es arī informēšu Tajānī kungu par šo jautājumu. Mums jādara viss, lai mēs varētu izmantot visus Eiropas likumdošanas aktus, lai mēs kopumā izveidot tādu tā kā kontraktu ar MVU. Tas viss, lai atgūtu izaugsmi. Lielas paldies par uzmanību! Paldies komisāram Barņiekungam. Debates līdz ar to ir uh, pabeigtas. Nākamais punkts darba kārtībā ir vienas minūtes uzstāšanās pēc reglaments 50. pāns.